Sāksies jautājumu laiks komisijai. Euh, Pirmo jautājumu uzdod Kolms Bergs par desmit gadiem kopš eiro ieviešanas. Komisāra kungs vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pieredze rāda, ka koordinācija vismēr bijusi pozitīva desmit gadu laikā, taču dažas mācības arī mēs varam smelties. Ir pagājuši pirmie desmit gadi, kopš ieviests eiro, Mēs varam st šobrīd stiprināt budžeta pāraudzību. Tāpat arī mēs zinām, ka mums ir nepieciešams risināt plašāks jautājums, kas varētu ietekmēt dalību valstu makroekonomisko stabilitāti un kopējo Eiropas monetārās savienības funkcionēšanu. Fiskālai koordinācijai ir jābūt tādai, lai dalību valstis labāk uzraudzītu budžetu visa cikla laikā, tātad gan labajos, traknajos gados, gan arī sliktajos gados. Lielāka uzmanība ir jāpievērš uh, budžeta deficīta attīstībai. Vidējā termiņa mērķis ir skatīties, vai nav kaut kādas blakus problēmas. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama dziļāka budžeta uzraudzība kopumā. Taču tāpat laikā uzraudzībai jābūt arī plašākai, jāņem vērā visu dalību valstu īpatnības budžeta ilgtspēja, jāņem vērā, piemēram, maksājuma bilants deficīta pieaugums, dažādās atkāpes no noteikumiem, tāpat arī uh, darba spēka izmaksas. Uzraudzību jābūvē uz jau esošiem instrumentiem. Un šeit galveno, galvenie uzraudzības un koordinācijas instrumenti ir jāmeklē līgumos un stabilitātes un izaugsmas paktā. Nesenai, nesenais Eiropas ekonomikas atvesaļošanas projekts, ko piedāvāja Eiropas komisija 2008. gada 28. novembrī, arī paredz labāku budžetu koordināciju. Eiropas komisija ir tāds kā katalizators tuvākā laika ārkārtas ekonomiskās stabilizācijas pasākumu veikšanai. Eiropas komisija ir veikusi e, ekonomisko analīzi un izstrādājusi ekonomisku atbildi šai krīzes apstākļiem. Eiropas komisijas straujā rīcība ir piemērota atbilde e, šī brīža situācijai. Ekonomikas atveseļošanas plāns rāda, ka Eiropas komisijai ir skaidra vīzija par to, kā dalību valstīm būtu jāattīstās. Dalību valsts ir atbildīgas par savu budžetu politiku. Eiropas komisija ir izvirdī, izvirzījusi vispārējo mērķi papildus fiskālajiem stimuliem tā ir e, ņēmusi vērā to, ka ir nepieciešams uh, vērst par labu patreizies negatīvās ekonomiskās tendences. Šajā plānā ir pieminēti dažādi izaicinājumi koordinācijas jomā, tāpat arī dalību valstu uzraudzības sistēma izveida. Eiropas komisija un padome uzraudzīs, kā dalību valstis ievieš savus nacionālos stimulus saskaņā ar komisijas piedāvātajām vadlīnijām. Mēs skatīsimies uz priekšu un cerēsim, ka budžeta situācija nākotnē uzlabosies. Eh, kopā ar dalību valstu budžeta ietvers uzlabošanu un reformu ieviešanu, eh, tāpat arī izdevumu daļas uzlabošanu, mēs domājam, ka tādējādi Eiropa atgriezīsies pie ilgspējīgas ekonomiskās attīstības. Tādējādi aizvien pieaugušais budžeta deficīts un eh, parādi varētu mazināties un varētu vairoties investīcijas. Paldies! Bergkungs, jums ir papildu jautājums 30 sekundes šī jautājuma uzdošanai. Paldies, komisāra kungs, es augstu vērtēju jūsu atbildi. Mums ir kopējā monetārā savienība. Šobrīd eh, pasaulē valda dažādas ekonomiskās problēmas. Vai jūs domājat, ka eiro grupai šobrīd būtu jāmaina attieksme pret dažādiem nodokļu režīmiem dalību valstīs Eirozonā? Un vai jūs domājat, ka Lisabonas līguma pieņemšana kaut kādā veidā ietekmēs nodokļu jautājumu dalību valstīs? Protams, mums jāstrādā kopā, bet kā jūs redzat iespējas ģenerēt ekonomiskos stimulus Eirozonas valstīs? Vārds uh, komisāram atbildēja. Paldies, kāda ir Eirogrupas uh, loma? Kā jūs zinat, Eirogrupa šobrīd ir un arī turpinās uh, būt neformāla struktūra. Tātad Eirogrupa nevar formāli, oficiāli pieņemt lēmumus, pat ja tie attiec tikai uz Eirozonas dalību valstīm. Eirogrupa pēdējo 3-4 gadu laikā, kurš mēs uh, kopš uzsākās Žanklauda eh, Junkera prezidentūras laiks, 2005. gadā ir ļoti uzlabojusi diskusiju eh, darba kārtības eh, saturisko pusi un Eirogrupas dalībnieku vidū un kopā arī ar Eiropas komisiju un Eiropas centrālo banku ir bijušas sarunas par šo budžetāro uzraudzību un ciešāku ekonomikas uzraudzību, ko es minēju savā sākotnējā atbildē. Uh, un Eirogrupa bieži vien savā starpā pārunā uh, citus jautājumus, uh, kas uh, saistīti ar eiro ārējo lomu vai ārējo dimensiju. Nodokļu jautājumi, kā jūs labi zinat, ir ļoti delikāts jautājums atbilstoši pašreizējiem līgumiem un arī atbilstoši nākotnē paredzamajam Lisabonas uh, lēmumam. Nodokļu lēmumu pieņemšanai nepieciešams vienprātīgums, vienprātīgums Eiropas Savienības līmenī. Un es uh, nesaskatu uh, turpmākajos pāris gados kādas izmaiņas šajā paredzētajā lēmuma pieņemšanas ietvarā. Paldies! Paldies. Vēl ir divi papildus jautājumi, kurus mēs uzklausīsim. Vispirms uh, eh, Lišsfrīd kungs un pēc tam Lungrēna kungs. Lišsfrīd kungs, jums vārds. Paldies, priekšstādājs kundze. Atļaujiet uh, pateikt, ka īpaši esmu eh, iepriecināts uzstāties jūsu uh, vadītajā sēdē. Un komisāra kungs, eiro šajos desmit gados ir ārkārtīgi attīstījies, un pēdējās krīzes laikā redzējām, ka arī citas valstis ir ieinteresētas pievienoties šai grupai. Un mani interesē attiecībā uz šīm valstīm, vai ir jau kādi komisijas plāni par nākotnes termiņiem, un vai ir arī vēl interesanti, kas vēlas iestāties eiro grupā, jo uh, ir tik pozitīva, teiksim, atrašanās eiro grupā. Paldies! Tagad jautājums dos Lundgren kungs. Voilà. Voilà. Uh, jag har följande fråga. Eh, paldies. Uh, man ir uh, sekojošs jautājums. Ja eiro ir bijis tik veiksmīgs pēdējo desmit gadu laikā, kāpēc gan Itālija un Grieķija, tie tikai pāris piemēri, kāpēc uh, Eh, šīs eh, valstis šobrīd eh, ir ar sliktākiem rādītājiem valsts parāda ziņā nekā tas bija agrāk. Kāpēc? Tāpat arī Zviedrijā ir 0,5% par 0,5% zemāks procentu likmes nekā tās ir Vācijā, un galu galā tā ir ne Eirozonas valsts. Paldies, priekšsēdētāji. Atbildot uz jūsu jautājumu, kā jūs zinat, uh, Slovākija uh, šī gada janvāri iestājās Eirozonā, tagad mums ir 16 Eirozonas dalībvalsts uh, um, no visām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tātad tās piedalās monetārajā zonā pilnībā un tām ir vienota valūta. Kas, kura būs nākošā valsts? Tas, jāsaka, gan nav komisijas ziņā atbildēt šo jautājumu, tas ir vairāk pašu kandidātu ziņā pieteikties uz dalību Eirozonā. Šobrīd mēs zinām, kuras ir tās Eiropas Savienības dalība valsts, kuras gribētu iestāties Eirozonā pēc iespējas ātrāk, bet, diemžēl, šīs valsts, kas ir paudušas vēlmi, šobrīd neizpild visus līgumā noteiktos kritērijus. Tās ir, piemēram, Baltijas valsts, Ungārija un citas. Un mēs zinām, ka ir eh, vēl divas Eiropas Savienības dalību valstis - apvienotā karaliste un Dānija, eh, kurām ir eh, šī atkāpes opcija, izņēmuma opcija, un kuras attiecīgi. kuras negatavojas iestāties Eirozonā. Es uh, nevar pateikt, kura valsts varētu būt nākošā pēc Slovākijas, kas iestāsies Eirozonā. Varbūt uh, viena no šīm divām dalību valstīm, kurām ir šī optauta iespēja. Varbūt, ka turpmākajos mēnešos, piemēram, Dānija mm, izlemtu, ka tā vairs negrib šo izņēmumu, šo optautu stāvokli un ka tā tomēr gribētu pieteikties uz dalību Eirozonā. Un Dānija, jāsaka, izpilda visus kritērijus tā atbilst visām prasībām, lai iestātos Eirozonā, atbilstoši līguma prasībām, bet tas ir Dānijas varas iestāžu, Dānijas parlamenta un iespējams arī Dānijas pilsoņu ziņā, varbūt referendumā lemt par šādu rīcību. Šorīt mēs jau runājām par eiro desmito gadskārtu. Esmu drošs, ka turpmākajos desmit gados visas vai praktiski visas Eiropas Savienības dalība valsts jau pievienosies eirozonai, jo šajos krīzes apstākļos, šajā smagajā ekonomiskajā periodā ieguvumi no dalības eirozonā ir pieauguši, un tie, kas šobrīd vēl nav pievienojušies eirozonai, tie saprot, ka šie ieguvumi eirozonā ir daudz lielāki nekā attiecīgie pienākumi un saistības, uh, un ka nav tik lielu grūtību esot šajā eirozonā. Un vēl dažas noslēguma piezīmes. Ja es būtu jūsu situācijā, es nestrīdētos pret eirozonu un nekritizētu to uh, procentu likmi ziņā. Pajautājiet Dānijā, kas ir noticis ar viņu procentu likmēm uh, šīs krīzes laikā. Dānija, kas nav Eirozonas dalībvalsts, kuras valūta ir saistīta, piesaistīta eiro, un tāpat laikā Dānija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kuras centrālā banka uh, koordinē uh, savu rīcību ar Eiropas centrālo banku. Tātad tās valstis, uh, kuras nav Eirozonā, tām ir augstāk ka šī riska prēmija procentu likmēs paldies. Tad priekšsēdētāji nākošais eh, ir eh, Kazakas kunga jautājums par piena eh, cēnu kritumu Eiropas Savienības tirgu komisārai vārds. Honorable, honorable, uh, Godātie deputāti! Gribētu sākt ar to, ka es aprakstu, kāda bija situācija pirms pāris gadiem. Mēs visi varam atcerēties situāciju, kad piena sektorā bija ļoti stabila situācija. Cēnu svārstības bija minimālas. Taču pēdējo gadu laikā situācija ir mainījusies dramatiski. Pirmkārt, 2007. gadā es vēl skaidri atceros, augustā, septembrī bija milzīgs kāpums piena cenām. Pēc tam pagājušajā gadā pārdzīvojām cenu kritumu, kas bija pat vēl lielāks nekā kāpums. Šobrīd cenas ir ļoti tuvas intervences cenām, dažās Eiropas daļās pat zemākas par tām. Var viest deputātos pārliecību, ka es esmu ārkārtīgi nobažījusies par straujo Eiropas piena tirgus cēnu kritumu. Ir paredzēti atbalsta mehānismi, kurus mēs varētu aktivizēt, lai atbalstītu piena sektoru. Esam jau sākuši rīkoties. Atšķirībā no normālas situācijas, kad parasti 1. martā mēs sākam atbalsta maksājumus um, sviestaražotājiem, bet situācija nav normāla, tādēļ atbalsta maksājumi sāksies jau no 1. janvāra. uzskatām, ka šajos apstākļos varam sākt atmaksāt eksporta kompensācijas un sniegt cita veida finansiālo atbalstu, lai palīdzētu piena sektoram pēc iespējas efektīvāk. Runājot par intervences sistēmu, kas parasti sāks martā, un attiecas uz to produkciju, kas ir saražota jau februārī. Un šeit runa ir par atbalstu maksājumiem sviesta un piena pulveru ražotājiem. Tātad šis atbalsts var tikt saņemts līdz augustu beigām. No sākuma cenas ir fiksētas, mēs iepērkam šos produktus par fiksētām cenām, pēc tam pār, izmantojot konkursu kārtību. Gribētu atgādināt jums, kāda bija situācija 2007. gadā. Domāju, ka mēs visi atceramies to tūlītējo reakciju, ko varējām redzēt. Reaģēja Eiropas parlaments, padome, dalība valstis. Tie, veica, tie izdarīja ļoti lielu spiedienu uz mani, aicinot tūlīt pat palielināt kvotas, uh, lai nedaudz mazinātu spriedzi cenu jomā. Es šodien gribētu ar jums runāt ļoti skaidru valodu. Negribu, lai šeit izplatītos nepreiz informācija. Piena kvotu paaugstinājumu mēs nevaram šodien vainot par zemajām piena produktu cenām. Īstenība ir tāda, ka neskatoties uz 2% kvotu paaugstinājumu, kas notika ka pēc aprīļa 2008. gadā tomēr piena ražošanas apjomi ir samazinājušies. Kvotu paaugstināšana dod iespēju dalību valstīm un zemniekiem ražot vairāk, bet tas nav uzdevums viņiem to darīt. Tas, kas notiek šobrīd, skaidri rāda, ka tirgus dalībnieki reaģē uz tirgus signāliem. esam redzējuši relatīvi nelielas izmaiņas kvotu sistēmā. Un šīs izmaiņas nekādā gadījumā nevar izskaidrot to tirgus nestabilitāti, tās svārstības, ko redzam šobrīd. Patērētāja pieprasījums ir zems. Iespējams, tā ir vēl joprojām reakcija pret tām augstiem cenām, kādas bija tirgu pagājušo gadu. Protams, patērētāji vēlas augstas kvalitātes piena produktus. Ekonomiskais klimats šobrīd ir mainījies. Es domāju, ka šo iemeslu dēļ ir svarīgi sevi nemuļķot. Mēs nevaram mikromenedžēt piena tirgu. Tas nav veids, kā atrisināt problēmas visā sektorā. Šeit nedara mikro pieeja. Secinājums šāds. Kvotu izmaiņas nav palīdzējušas iedibināt stabilitāti piena tirgu. Un vispēcot priekšēdētājs kundze. Runājot par Azoru salām, kas minētas jautājumā, gribētu teikt tā. Portugāles varas iestādes izmantojušas visas to rīcībā esošās iespējas, lai paaugstinātu piena kvotas šim reģionam. Azoru salas šķiet ārkārtīgi konkurētspējīgs piena ražotājs tās šķiet gūst labumu no piena, saražotās piena produkcijas paaugstināšanas. Es esmu pārliecināta, ka lielākas kvotas vai attiekšanās no kvotām no ierobežiem vispār e, nāks par labu Azoru salu pienražotājiem. Salas ir ļoti skaistas, bet atrodas diezgan tālu no mums. Tās ir vienas no tai, pavisam arhipelāgā ir deviņas salas, starp kurām jāpārvadā piens. Nobeigumā priekšsēdētājs kundze gribētu tātad viest Eiropas parlamenta deputātos pārliecību par to, kā es turpināšu vadīt piena po ražošanas politikas instrumentus atbildīgā veidā ar mērķi radīt uh, efektīvu drošības tīklu šim sektoram. Paldies! Kazakas kungs, lūdzu papildu jautājumus. Paldies, priekšsētājs kundze, paldies. Paldies, komisārs kundze, par skaidrojumiem, kurus jūs sasniedzāt. Diemžēl nepiekrītu jūsu entuziasmam. Un runājot par to veidu, kā šī politika būtu par labu Azoru sarām, teikšu, ka ietekme, kas ir radusies uh, un to apraksta kāds laikraksts, citējot 15% pieaugumu. Tā tad nevaru piekrist jūsu viedoklim, jo ietekme drīzāk būs negatīva un tie pasākumi. Es, protams, arī ceru, ka šiem jūsu ievadītiem pasākumiem būs pozitīvs saks, pat labam tādu vēl nav. Un līdz ar to mēs vēlamies, lai jūs ļoti uzmanīgi satotu, sekotu situācijas attīstībai. Paldies. Priekšsēdētāji saka, tagad komisārs kundze, jūs varat vēl atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs zināt, ka man vienmēr ir liels prieks, kad izvēršas dialogs un diskusijas par to, cik svarīgs ir lauksaimniecības sektors un arī Azoru salās. Uh, Es domāju, ka mēs šobrīd esam tādā situācijā, kad tirgus ir ārkārtīgi sarežģīts ne tikai Azorsalām, bet tā ir vispārējā situācija Eiropā. Mums ir jāsaprot, ka cenas samazinās, krītās līdz tādiem līmeņiem, kādus mēs nespējām iedomāties. Pats varbūt sešas mēnešus atpakaļ. Un Es varu tikai vēlreiz atkārtot. Es domāju, ka jūs eh, ticat manai spējai rast uh, vajadzīgos risinājumus attiecīgajā brīdī, un uh, tieši tādā veidā mēs cenšamies kontrolēt, pārvaldīt šo sistēmu un arī šajos apstākļos. Paldies, Magines skundzei vārds. Thank you, President. Paldies priekšsādātāji un gribu novēlēt uh, laimīgu jauno gadu uh, komisārai, kaut gan uh, pienziņā tas nav labi. Zināmā mērā gribētu runāt par. Uh, šo ietekmi par rezultātiem no uh, cenu krituma? Vai ir kāda detalizēta analīze par to, kāpēc cenas tik dramatiski samazinājās? Vai jūs esat droša, ka uh, šī veselības pārbauda un reforma ir pietiekama? visas šīs neskaidrās situācijas kontekstā? Un vai ir paredzēti kādi drošības pasākumi, ja uh, tomēr neradīsies šī uzticamība un uh, piena ražošana kā tāda samazināsies? All, think... Paldies! Pirmkārtām, jāsaka, ka es domāju, ka ir vairāk iemesli, kāpēc, kāpēc ir šāda situācija ar zemām cenām. Varbūt būtiskākais iemesls ir tas, ka Krievijas tirgus ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienībai un ko mēs esam redzējuši vēruši Krievijas ekonomikas sektorā nesenā pagātnē. Mēs esam pieredzējuši milzīgu um, devalvāciju vērtības kritumu, kas nozīmē, ka cena Krievijas uh, patērētājiem ir palielinājusies ārkārtīgi. Um, un tā tad par 50% ir nonik, no, notikusi šī valūtas devalvācija. Un, uh, uh, kā jau es teicu, uh, šo augsto uh, cenu sekas, ko mēs pieredzējām 2007. gadā, bija tādas, ka uh, cilvēki centās neizmantot šos produktus, un tagad šī situācija atkal mainās, un šobrīd mēs pieredzam tādu lielu neskaidrību, nedrošību vispārējā ekonomiskajā situācijā. Uh, Maginas skundze uzdeva jautājumu uh, par šo veselības pārbaudumu, vai ar to pietiek. Fakti rāda, ka šī veselības uh, pārbaude sāksies 2010. gada janvārī. Un, protams, būs nepieciešama pasākuma sektora atbalstam, un uh, Mēs esam redzējuši, ka diskusiju laikā ir parādījušies jauni uzdevumi, un mēs esam cenšies rezervēt uh, līdzekļus šiem jauniem uzdevumiem. Bet uh, tas viss vēl reāli nesāksies līdz 2009. gadam, tāpēc mēs esam ierosinājuši Eiropas parlamentam un arī uh, padomē, Ekofin padomē, lai daļa tās augtās neizmantotās naudas apmēram 3 eh, miljārdi, kas nāk eh, no lauksaimniecības, lauka attīstības politikas, lai tiktu no tā izmantot 1,5 miljārdi eiro jau tagad, jau 2009. gadā. Un eh, tad attiecīgi tas būs parlamenta un padomas rokās ziņā rast risinājumu un lemt, vai būs iespējams šos līdzekļus rast un attiecīgi iztērēt. Un ja jūs atcerieties šos jaunos uzdevumus, izaicinājumus, arī piena uh, sektors tur ir minēts šajā uzskaitījumā, un es ceru, ka uh, parlamentā būs izpratne un ka būs iespējams uh, daļu šo naudas izmantot arī tiem uzdevumiem, grūtībām, ar kādām saskarās pienražošanas sektors. Paldies! tagad mums ir Van Hekskunga jautājums par mikrokredītiem, kas ir uh, Mišelkungam. Jā, Alister kungs, jūs gribētu ko teikt? Vai nav tāda praksa, ka tiek uzdoti divi papildus jautājumi pēc jautājuma, un vai es nenorādīju jau pašā sākumā, ka man ir jautājums, eh, ka es gribu uzdot papildus jautājumu komisārai, kāpēc man nedēļ vārdu? Alster kungs, es eh, nezināju, ka jūs esat lūdis eh, iespēju izteikties. Ja man tāda informācija būtu, es jums būtu devusi vārdu. Tas pilnīgi skaidrs. You're... Ar visu cieņu, bet jūsu darbinieki norādīja, ka mans eh, pieprasījums ir saņemts. Ja jūsu darbinieki par to zināja, tad eh, es varētu secināt, ka jūs arī to zinājāt. Kāpēc tad jūs nebijāt informēti? Eh, es atvainojos, bet es saņemu apstiprinājumu, ka šī informācija netiks saņemta. Paldies, tālāk Mišelkungam vārds. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, eh, diskusijas starp Eiropas parlamentu un padomi par regulu, kas uzlabo Eiropas pārtikas eh, apgādes sistēmu, eh, paredz otrajā sadaļā finansēt mikrokredītus. 16. decembrī 2008. gadībā ir pieņemta regula, kurā ir paredzēts 1 miljardu liels uh, budžets 4. sadaļā uh, laika posmam no 2008. līdz 2010. gadam. Šī budžeta līnija ir paredzēta lauksaimnieku atbalstam un pārtiks drošības nodrošināšanai. Mikrokredīti e, ir viens no pasākumiem, kas paredzēts šajā budžeta sadaļā. To mērķis ir veicināt lauksaimniecisko produktu ražošanu. Eiropas komisija ir nākus klajā ar šo priekšlikumu. Parlaments eh, komitoloģi un komitoloģijas sistēma eh, gaitā arī ir izskatījis šo jautājumu. Eh, runa ir par 300 miljoniem eiro, kas tiks ieguldīts 24-25 dalību valstīs. Šīs plāns tiks prezentēts jau februārī Un līdz 2009. gada 1. maijam mēs ceram pieņemt šo plānu un apstiprināt. Eiropas komisija atbalsta mikrokredītu veidošanu, uh, it īpaši mikrofinansēšanas sistēmu. Uh, tā šeit ir paredzēts ļoti plašs finanšu uh, instrumentu spektrs. Eiropas komisija vēlas palīdzēt visvieglāk ievainojumām iedzīvotāju grupām rast piekļuvu šīm, šiem finansu instrumentiem. Eiropas komisija uzskata, ka ir e, ins, institucionāls trūkums šeit un nevis finanšu trūkums. Kādēļ līdz šim e, šīs visneaizsargātākās sabiedrības grupas nav saņēmušas mikrokredītas? Tādēļ Eiropas komisija savā priekšlikumā stiprina institucionālo kapacitāti. Reizēm piekļuva šim kapitālam un mikrokredītiem ir sarežģīta. Piemēram, eh, ja tiek izstrādāti jauni pakalpojumi lauku zonā, Eiropas komisija ir paredzējusi specializētu institūciju iesaist. Piemēram, Eiropas investīcija banka varētu iesaistīties mm, šo te eh, kredītu izsniegšanas pāraudzībā. Tāpat laikā var rasties arī jaunas specializētas institūcijas eh, speciālu aizdevumu un ieguldījumu veidošanā, piemēram, jaunu uzņēmumu uzsākšanai, tā, tā saukto startup kapitālu ir tā sauktā FMP programma, kas ir paredzēta vidusjūras zonai tāpat arī speciāla programma sadarbībā ar ACP valstu, AKK valstīm, kur runa ir par mikrokredītiem. Van Heka kungs, lūdzu, papildi jautājums. Mikro. Mikro. Tādēļ mikro. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Uh, de beslissing om 1 miljard euro uit te trekken voor de armste boeren in de landen. Komisāra kungs lēmums vienu miljārdu eiro novirzīt nabadzīgo valstu iedzīvotājiem, kuri cieši no pārtiks trūkuma, protams, ir labs lēmums. Žēl, ka Eiropas komisijas priekšlikums izmantot neizmantoto lauksēmniecības budžetu tika noraidīts dažu valstu spiedienu rezultātā. Eiropas komisija Eh, domā, ka mikrokredīti ir labs veids, kā apkarot nabadzību, taču pēdējā laikā ir uzdoti daudz jautājumi un izteikta kritika par to, cik nepieejami ir šie mikrokredīti. Eh, iedzīvotāji jūt, ka tas ir, eh, tā ir iespēja, kas paredzēta visvairāk pilsētu iedzīvotājiem, nevis laukiem. Mēs varētu veikt globālo šī instrumenta izvērtējumu. Komisārs. Kā jau es jums teicu, mēs šobrīd gatavojam mehānismu, kuram vajadzētu ļaut tūdaļ pat ieviest dzīvē finanšu mehānismus, kuri ir jau definēti. Manuprāt, šo fondu izcelsmē mm, nav problēma pati par sevi. Um, un arī to pielietojums, piemēram, laukos, manuprāt, nesagādās problēmas nevienam. Es nedomāju, ka vajadzētu izdarīt šādu atšķirību starp pilsētām un laukiem. Es domāju, ka februāra beigās pirmajā pakotnē un priekšlikumā jūs jau paši to skaidri redzēsiet, tāpat arī gala variantā, kurš parādīsies vēlākais mājā. Lihtfrīd kungs lūdzu, saka priekšsēdētāji, papildu jautājums. Paldies, priekšsēdētājs kungs, komisāra kungs. Pavisam īsts jautājums. Nu, proti, vai tiek domāts par to, un vai jūs domājat, ka tas ir saprātīgi šo mikrokredītu uh, sektorā tādas um, vadības uh, instruments ieviest, piemēram, godīga tirdzniecība, bioloģiskā pārtika un tā tālāk varētu noteikt nopietnus uh, centrālos punktus. Ja jūs domājat, ka nu praktiski tādi uh, virzieni ir vēlami, un vai jūs domājat, ka tā ir laba ideja? Paldies. Komisāra kungs, lūdzu, jums vārds atbildēja. Es uh, nevaru uh, uzreiz runāt par uh, vadību un jauntīstības valstu iekšējām lietām, un tā ir politika, kas ir ļoti jūtīga. Un varu jums teikt, kā par fondiem jūr, runājot, jūs tādu, nu, tādu ceļu iezīmējat, un es neslēpšu, ka a priori, jā, bet nu, tas jā, tā ir tāds pirmās pārdoms, man liekas, ka tas ir interesanti. Uh, Es labi saprotu, kāds ir mērķis šim ceļam un varbūt, jā, varētu pie šī jautājuma atgriezties un pie šīm bežām atgriezties, ja mēģinot iesaistītās tajās pārdomās, kāds ir pat laban, un pēc tam kontaktēties ar jums. Jo es domāju, uzdodam šo jautājumu, jūs domājat, ka dažas politikas varētu orientētu, piemēram, uz tādiem drošiem laukiem kā neliela lauksaimniecība, viens ģimenes rokās bioloģiskā lauksaimniecība un tā tālāk. Es domāju, ka šis jautājums ir tāds, par ko varam runāt. Tas ir ceļš, mm, kas varētu, teiksim, veidot tādu sasaisti, tādu tīklu, bet tā ir tāda improvizācija pat labam, tas, par ko es runāju. Un tas ir, teiksim, tādā valstī, kurā ir pārpalikums lauksaimniecības produktiem, tas varētu prezentēt interesantu diversifikāciju ar pievienoto vērtību. Es, esmu, es varu izskatīt šo jautājumu, gatavs esmu tam, un redzu šo liederīgumu jūsu jautājumā un soli jums, ka uh, var uzreiz ar man dienestu runāt par to, kā mēs šo jautājumu varētu integrēt tajā plānā, ar kuru strādājam. Paldies! Priekšsēdētāji, man Gines kundze, mēs esam novēlējušies, esiet lūdzu ļoti īsa. Jā, tik tiešām. Vai uh, komisija apzinās, ka pārtiks drošības jautājums kaut kā ir noslīdējis no šīs darba kārtības ekonomiskās krīzes dēļ, un kādu rīcību komisija veids, lai nodrošinātu, ka šis jautājums tik tiešām ir augstu um, šajā darba kārtībā, jo uh, tūkstošiem bērnu joprojām cieš uh, badu. Jā, dažkārt šo jautājumu pārsteidz, jo nu, tas nav jautājums, par ko mēs katru dienu strādājam. Mēs, ja mēs par to nerunājam, tad nenozīmē, ka mēs katru dienu pie tā jautājuma nestrādājam. Tas ir jautājums, pie kur darbojas komisija, un komisija uzmanīgi, kā lai saka, seko šī jautājuma. Un bez tam komisija pat ir ierosinājusi šo jautājumu mm, risināšanu, parlaments mūs atbalsta, un esiet pilnīgi droši, jā, tas ir jautājums, kurā var teikt, Jautājums ir interesants eh, raugoties uz to tādā plāksnā, ka cenu samazinājums un kopš eh, pārtiks produktu krīzes eh, šis samazinājums varētu dažās domās dažos prātos radīt domu, ka situācija ir atrisinājusies, lai arī pat neticam tam šis relatīvi zemais līmenis, kāds ir līdz šim ir bijis. Un jāatgādina vienkārši, ka krīze pārtiks produktu apgādā turpinās un turpināsies daudzu gadu garumā. Un tā ir patiesa problēma. Tātad esiet pavisam droši. Mēs esam ļoti vērīgi attiecībā uz šo jautājumu. Mēs šo jautājumu neaizmirsīsim. Paldies! Bien, nous allons donc... Labi, tagad mēs pārējām pie otrās jautājumu eh, sesijas sadaļas. Vispirms mums būs jautājums, ko uzdevusi Harkins eh, kundze no budžeta komitejas, un jautājums adresēts Gribalskaits kundzei, komisārē. Lūdzu, jums vārds, komisārs kundze. Uh, paldies, jā. Ir divi jautājumi šeit par budžeta reformu. Viens konkrēta, viens vispārīgāks, otrs par lauksaimniecības jautājumiem. Un uh, man ir prieks, ka ir šie divi jautājumi, jo tas pauž parlamenta interesi. Atbildot tā tad uh, uz pirmo jautājumu, gribu teikt, ka tas ir vispārīgāks un tas ir vairāk vērsts uz budžeta efektivitāti. Gribu teikt, ka uh, Mēs esam veikuši konsultācijas ar sabiedrību un esam interesējušies, kā Eiropas budžeta izpildu padarīt efektīvāku, ātrāku, vienkāršāku un caurskatāmāku. Un šis konsultācija process ir parādījis, ka ir nepieciešams tik tiešām uzlabot budžeta izpildes efektivitāti un nepieciešams attiecīgi vienkāršot šo, šo procesu un nepieciešams mazināt administīvo nastu. Uh, Vairākas vēlmes tika identificētas šai kontekstā, uh, un pie dažām no tām jau komisija strādā. Iniciatīvas, uh, ko mēs jau esam izstrādājuši, ir piemēram caurskatāmības iniciatīva, pateicoties tai, komisija jau ir sniegusi pirmo uh, atbildi reakciju uz šo prasību nodrošināt labāku piekļuvu budžeta informācijai. Daži jautājumi ir ļoti nopietni jāizskata un tie arī tika minēti šajā konsultāciju procesā. Pirmais ir izdevumu uh, integrēšana. Uh, runa par uh, līdzekļu iekļaušanu budžetā, par šiem it kā ārējiem līdzekļiem. Tātad te ir jārunā par tiesiskumu principiem un procedūras vienkāršošanu, bet šobrīd jāatzīst, ka šis darbs vēl nav veiksmīgi nodrošināts. Uh, Strengthen... Un tālāk runājot par atbildību no dalībvalstu puses, ir jāstiprina dalībvalstu atbildība, jo dalībvalsts pārvalda līdz pat 80% Eiropas Savienības budžeta dažās jomās un ir skaidri nepieciešams nosprost atbildības starp Eiropas līmeņa pārvaldību un dalībvalstīm. Un Es domāju, ka Lisabonas līguma pieņemšana arī šo elementu varētu stiprināt. Nākošais elements ir budžeta uh, neelastīgums Uh, budžets joprojām ir pārāk neelastīgs, un to parāda uh, daži piemēri, piemēram, pārtiks uh, palīdzībai paredzētie līdzekļi vai Eiropas atvesļošanas plānam paredzētie līdzekļi. Tāpat arī gāzes piegādes ziņā šobrīd ir problēmas Eiropā, un mēs nevaram panākt vienošanos starp dalību valstīm, lai tās varētu ieguldīt nākotnes attīstības projektos, gāzes uzglabāšanas vai infrastruktūras projektos, un tas ilustrē, cik daudz mums ir nepieciešams ieguldīt uh, lai nodrošinātu operatīvo kapacitāti, lai Eiropas budžets spētu reaģēt. Nākošā problēma grupa vai kopums, kas arī tika minēts šajā konsultāciju procesā, eh, ir administratīvās nastas samazināšana. Komisija jau ir uh, Uh, spērusi vairākus soļus, ir izstrādājusi rīcības plānu, lai uzlabotu integrētās uzraudzības uh, procesu. Komisija nāks klajā ar vienkāršotiem noteikumiem par uh, attiecīgu izmaksu iekļaušanas pamatošanu. Un tāpat arī par fiksēt likums maksājumiem. Nesenajā paziņojumā par pieņemamu risku komisija ierosina uh, Eh, pārdefinēt kontrolas sistēmas, nospraužot kontrolas mērķus, riska mērķus un nospraužot kritērijus. Mēs cenam, ka parlaments sniegs savu atbalstu šajās politiskajās diskusijās un arī sarunās ar padomu. Komisija eh, cer, ka parlaments eh, sniegs savu vispārēju atbalstu tam, lai tiktu racionalizēta un vienkāršota budžeta izpilde un lai tiktu racionalizēta likumdošana kopumā. Es esmu pateicīga par jautājumu. Jāsaka, ka tas ir uh, Eh, tāds, varbūt zināmā mērā, nērts jautājums, jo tas ir ļoti tehnisks. Bet eh, neskatoties uz to, cik labus politiskos lēmumus mēs pieņemam, ja mums nav efektīvi izpildes mehānismi, tad arī labas politiskās nostādnes var būt neveiksmīgas. Paldies! Paldies! Mēs esam diezgan iekavējuši savu laika grafiku, tāpēc lūdzu grupēt papildus jautājumus. Harkins kundze, jums vārds. Paldies, komisārs kundzei, par visaptvarošu atbildi. Jūs runājat par dalību valstu atbildību. Vai jūs varētu konkretizēt progresu, kāds ir panākts, vienkāršojot aprēķinus par atbilstošām izmaksām un avans maksājumiem, tīpaši struktūra fondu kontekstā nākošais konsultācija dokuments un negatīvā nostāja lauksaimniecības ziņā. Šajā dokumentā ir uzskaitīti dažādi zinātniski, tehniski uzdevumi un izaicinājumi, klimatiskās izmaiņas, energodrošība, bet tur nav minēta pārtikas drošība. Tātad, vai šī negatīvā nostāja pret lauksaimniecību, vai to rada pats šis dokuments? Um, es gribēju lūgt, uh, tātad uzdot visus jautājumus kopā. Uh, Tikau kundze, lūdzu, ievērojiet laika ierobežojumus. Paldies, priekšsādātāji. Komisārs kundze. Fiind anul inovării și creativității. 2009. gads ir inovācija un uh, radošs pieejas gads, bet mums ir vēl kāda prioritāte - klimatiskās izmaiņas. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka uh, Eiropas uh, plānā veseli, ekonomikas atvesaļošanai mums ir nepieciešams uh, arī finansēt uh, prioritārus infrastruktūras projektus, piemēram, enerģētikai, transportam. Šīs ir prioritātes. Kā tās ir iestrādātas uh, šajā reformētajā budžetā komisārs kundzei? Vārds atbildēji. Paldies. Tātad trīs papildus jautājumi. Viens par struktūra fondiem un uh, par to, ko mēs šobrīd jau daram. Sarunās ar parlamentu Vienojoties par 2009. gada budžetu, mēs vienojāmies, ka mums ir uh, deklarācija, ka jā, mēs uh, pātrināsim šo līdzekļu absorbēšanu un padarīsim elastīgāku lēmumu pieņemšanas procesu dalību valstīm. Arī uh, attiecībā uz struktūra fondiem, un tas ir iekļauts arī mūsu ekonomikas atvesļošanas plānā. Tas ir svarīgi, un mēs uh, reiķinam, ka tas ļaus pātrināt struktūra fondu izmantošanu 2009. Uh, gadā jau par 6 miljārdiem. Uh, Mūsu pienākums parlamentu priekšā Un uh, mēs par to vienojamies arī jau ar dalību valstīm, un viņas atbalstīja šo centienu. Tā tad jau divas izmaiņa paketes uh, ir izgājušas caur komisiju, un cerams, ka tā šobrīd ir kaut kur parlamentā, un uh, kaut, um, reģionālās komitejas, reģionālās politikas komiteja pie tā strādā, Tālāk runājot par pārtiks drošību. Eh, ļoti interesants bija jūsu jautājums, un es varu iedomāties, kāda būs nākošie deputāti jautājumi. Jā, šis aspekts ir ļoti delikāts eh, par eh, kopējo lauksaimniecības politiku. Ir nepieciešama, lai būtu kvalitīva šī KLP, ne tik daudz kvantitatīva, un lai tā varētu arī spēt rēģēt un adaptēties. Politika ir diezgan dārga, protams, izmaksu ziņā. Un ir svarīgi, kā šīs politikas dalībnieki to uztver. Mūsu izpratnē šī politika noteikti tuvākā un vidējā laika termiņā prasīs, lai vairāk tiktu ieguldīts uh, vidē draudzīgu aspektu uzlabošanā, pārtiks drošībā, veselībā un droši vien tāda būs šī vidējā termiņa nākotne, bet, protams, ne visu visi uh, dalībnieki šajās sarunās ir saskatījuši. Mēs esam publicējuši visus konsultāciju materiālus. Eh, jautājums tika pārnāts no novembrī konferencē, ko vadīja Barozo kungs, un visa informācija publicēta. Uh, tāpat arī mūsu pētniecības materiāli un uh, visi, kā es teicu, konsultācija materiāli un arī mūsu kopsavilkums. Tātad informācija ir publiskota, pieejama. Uh, mūsu atzinums šobrīd vēl nav sniegts, jo mēs cenšamies būt objektīvi. Mēs negribam uh, dot pagaidām savu atzinumu, mēs gribam redzēt, kāda ir sabiedrības reakcija, mēs gribam redzēt objektīvu attieksmi, kā mūsu budžeta politika tiek uztvērta. Un to mēs tālāk izmantosim, tālāk izstrādājot un pieņemot politiskos lēmumus. Runājot par trešo jautājumu, par prioritātēm, jums ir taisnība. Visi par to runā, Mēs zinām, kas mums ir jādara, dalība valstis zina, kas tām jādara, valdības zina, bet nevienmēr uh, ir vienprātība, tad, kad runa ir par naudu. Un tad, kad uh, budžets uh, ir uh, gala stadijā, tad atkal mēs atgriežamies pie šī jautājuma. Šobrīd, ņemot vērā ekonomisko situāciju un līpslīd, ņemot vērā ļoti būtiskās problēmas energosektorā un visur pasaulē, Tātad šajā laikā mums ir jāatcerās, ka strateģiskais mērķis mums visiem kopā komisijai un jums ir izstrādāt strateģisko budžeta reformas dokumentu. Eh, Paldies! Maginesas kundzes jautājums par Eiropas Savienības budžeta reformu. Komisārs kundze dod vārdu jums. Man tika uzdots jautājums kurā galvenais akcents ir par uh, konsultāciju iznākumu attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku. Bet, protams, jautājumā iekļaut arī vispārīgāki elementi. Es gribētu sākt ar vispārīgāko jautājumu daļu. Kopumā konsultāciju process, ko mēs uzsākām, bija ļoti apmierinošs, jo pirmoreiz Eiropas vēsturē tik atklāti uh, notika debatas. Visi tie, kas vēlējās un varēja, iesaistījās šajā procesā nevalstiskās organizācijas valdības, dažādas iestādes, institūcijas, pilsoniskā sabiedrība tika iesaistīta. Tas mums ir bijis un arī būs ļoti noderīgi. Bet, protams, Konsultāciju rezultātā ieguvām ļoti plašu viedokļu spektru, un mēs nevaram tās kopsavilkumā savilkt uz vienu. Eh, kopumā eh, komisijas kopīgā pieeja tika atbalstīta. Mūsu strateģiskais mērķis ir maksimizēt Eiropas papildus e vērtību no katra eiro, kas tiek tērēts mūsu budžetā mēs vēlam, vēlējāmies izstrādāt pieeju tam, kā mēs varētu līdzsvarot stabilitāti un atbildību budžetā, tāpat arī elastību. Daudzi konsultāciju dalībnieki teica, ka budžets ir uzlabojies gadu laikā, bet tikai daži ir pilnībā apmierināti ar patreizējo budžetu struktūru. Konsultāciju rezultātā mēs redzam, ka iedzīvotājiem ir izpratni par prioritātēm. Viņi uzskata, ka klimata pārmaiņas un globālā konkurētspēja ir galvenās prioritātes. Tāpat dalībnieki aptaujāties saka arī, kādas varētu būt reformas attiecībā uz izdevumiem, kā varētu arī budžeta implementācijas un ievi sistēmu uzlabot. Kā jau es pieminēju, komisijas mājas lapā var atrast visus rezultātus. Un visbeidzot runāt par lauksēmniecību. Konsultācijas rezultāti rāda uh, pietiekam plašu konsensusu par to, ka ir nepieciešama KLP reforma. Daži uzskata, ka reforma jāturpina līdzīgi kā mēs sākām tām jau ar šo veselības pārbaudu, turpretīm citi dalībnieki uzskata, ka reformai jābūt radikāli atšķirīgai. Vairums aptaujāto uzskata, ka lauksaimniecības eh, politika jāreformē, lai tā lauksaimniecība būtu konkurētspējīga, lai tā attīstītos saskaņā ar dažādiem vides mērķiem. Tātad viedokļi atšķiras, bet ja mēs runājam par pārmaiņām, tad visi uzskata, ka tās nepieciešams tikai ir atšķirīgs veids, kā cilvēki tās saskata. Galvenie izdevumu posteņi lauksaimniecībā tiks reformēti, ņemot par pamatu šīs te publiskās konsultācijas, zinātniskos pētījumus un sektoriālu analīzi. Tāpat arī tālākās debatas. Šogad mēs turpināsim uh, izpēti, pēc tam sagatavosim strateģisko dokumentu. Ļoti ceru uz sadarbību ar jums, lai mēs mēs visi kopā varētu pildīt savu pienākumu. Paldies, saka priekšēdētāji. Tagad atkal grupēsim jautājumus. Magines skundze, Fama kungs un Palecka kungs. Magines skundze, lūdzu, pirmais jautājums. Jā, paldies, komisārs kundze, par atbildi. Paldies arī par komentāriem attiecībā uz Marienas Harkins jautājumu par pārtiks drošību. Es domāju, ka šobrīd tirgu ir liela plājas. Gribētu vērst jūs uzmanību uz manu ziņojumu, ko šodien parlaments pieņēma ar absolūtu balsu vairākumu par KLP un tās lomu eh, pasaules pārtiks problēmas risināšanā. Es domāju, ka mums ir nepieciešams eh, pārbaudīt eh, to cilvēku reālo domāšanu, kuri runā tikai par pārtiks jautājumiem atrauti no citiem jautājumiem vai par vidi atrauti no visa cita. Kādi ir jūsu komentāri uz, par šo te aspektu sasaistīšanu? Paldies! Farmakungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir jautājums komisārei. Es piedalījos lieliskā konferencē, ko komisija organizēja decembrī. Tā bija par budžeta pārskatu, vidējā termiņa pārskatu. Komisārei bija lieliska runa par to, cik svarīgi ir ieteikt grozījums. Taču šobrīd esam dzirdējuši baumas, ka pēc šī vidējā termiņa pārskata nekādu pārmaiņu vairs nebūšot. Un pēc vāc, vēlēšanām Vācijā septembrī un pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām šeit komisija nenākšot klajā klajā ar reformu priekšlikumu. Vai tas tomēr būs? Paldies! Un nākamais jautājums Palecka kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Gribētu pateikties jums par ārkārtīgi precīzajām un atklātajām atbildēm. Diskusijas par budžeta reformu ir noritējušas vairāk nekā gadu. Gribētu jautāt, kā finanšu krīze ietekmē šīs debatas? Tāpat gribētu zināt, vai jūs meklēsiet risinājumus ar mērķi izvairīties šādas finanšu krīzes nākotnē? Es gribētu atbildēt, jebkurš lēmums, īpaši strateģisks lēmums, ir jāpieņem ar politisko atbildību. Mēs nedrīkstām sabojāt to labo, kas mums ir, bet ir jāizravē tas, kas ir novecojis vai neefektīvs. Tālāk par vidējā termiņa pārskatu. Es domāju, ka šeit ir neliels pārpratums. Mums nekad nav um, bijis izteikts lūgums izskatīt šo vidējā termiņa pārskatu. Nē, mums un reformu vidējā termiņa pār, eh, pārskatām mums ir nepieciešams līdz 2009. gada beigām nākt klē ar reformas priekšlikumu. Laika brīdi mēs varam izvēlēties paši vai pirms vēlēšanām vai pēc. Uh, mums jāizvēlas viss piemērotākais laiks. Es personiski uzskatu, ka mums tas jādara pēc iespējas ātrāk, varbūt pavasarī, taču e, man ir ļoti stiprs sakars ar realitāti stāv abām kājām uz zemes un saprotu, ka viss nenotiek tā, kā mēs vēlamies. Ir taču daudz dažādu notikumu - Eiropas parlamenta vēlēšanas, krīzu, notikumu Gazā. Ja priekšlikums ir labs, tad mēs nedrīkstam to tērēt. Uh, un nākt klajā ar to brīdī, kad to pārmāc citi notikumi. Bet es atstāšu to prezidenta Brozo rokās izlemt, kad nāksim klajā ar šo priekšlikumu. Tālāk atbildēšu Palecka kungam. Jūsu uzdotie jautājumi ir ļoti plaši un ļoti būtiski. Jāsaka, ka šie jautājumi ir pat plašāki nekā Eiropas Savienības budžets spēja atbildēt. Patreizējā finanšu krīze ir tik dziļa, ka neviens budžets nebūtu pietiekams, lai garantētu reakciju. Eiropas budžets veido tikai 1% no IKP Eiropas Savienībā. Krīzi izraisīja trūkumi finanšu uzraudzības sistēmās. Uh, to izraisīja finanšu sistēmu globalizācija. Eiropas budžets ir relatīvi mazs Mūsu rīcībā ir virkne instrumentu, ko varam lietot, taču tie ir ļoti ierobežoti. Eiropas budžets galvenokārt ir pakļauts kontrolas mehānismiem. Mūsu rīcībā ir arī makroekonomiskie mehānismi. tas ir varbūt svarīgāk nekā tās naudas summas, ko mēs varam ieguldīt, lai mīkstinātu krīzi. Mums ir globalizācijas fonds, ir elastības instruments un arī citi instrumenti, kas nav pietiekami efektīvi un strauji patreizējos apstākļos. Tādēļ ekonomikas atveseļošanas plāns paredz stratēģiskas investīcijas enerģētikas sektorā citos infrastruktūras projektos. Kopējais apjoms ir 5 miljardi eiro. Dalību valstis nevisai vēlas runāt par šiem projektiem šobrīd, jo valda krīze. Šī krīze ir atklājusi, ka ir ļoti svarīgi finansēt infrastruktūras projekts un investēt tajos. Domāju, šī krīze ir ļoti laba mācība Eiropas Savienībai. Šī krīze māca, ka budžets ir jālieto ārkārtīgi mērtiecīgi. Finanšu izteiksmē budžets ir pārāk mazs, lai nosaktu ikvienu mūsu tautsamniecības aspektu. Patreizie ekonomiskā lejupslīde Eiropā un pasaulē jāizmanto. Uh, politiķiem ir jāsaprot, ka ir nepieciešams investīcijas un jākoncentrēs svarīgāko. Paldies! Tagad aicināšu šeit priekšā nākt Džaku Baro. Ir 16 jautājumi, kas viņam ir uzdoti. Protams, uz visiem nevarēsim atbildēt. Eh, sāksim ar pirmajiem trim jautājumiem, kas iesniegti. Pirmie. Un pirmais no tiem - Šāno Nihten jautājums par kibernoziedzību. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es uh, atbildēšu uz uh, Nahtēna kunga jautājumu sekojoši. Jau vairākus gadus uh, komisija cīnās pret uh, šo kriminalitātes veidu, kiberkriminalitāti. Tās, ka ar dalībvalsts un Eiropas Savienību. Komisija cīnās četros veidos, veicinot sadarbības starp dalībvalstīm, vienkāršojot partnerības ar privātiem un publiskiem aktieriem, attīstot juridiskos instrumentus un iedrošinot trešās valsts cīnīties pret šo noziedzību. 2007. gadā komisijas paziņojumā tika runāts par vispārējo politiku cīnoties pret šo kriminalitāti, un mēs uh, pret šo noziedzības, kibernoziedzības veidu mm, cīnāmies vai divpusēji, vai arī ar Eiropolu palīdzību. Dalību valstīm jānosauc kontakta birojas vai kontaktpersonu, un dalību valsts ir lūdzušas, lūgušas palīdzību vai arī informāciju. Komisija no savas puses dod savu ieguldījumu, lai īstenotu padomas lēmums, kas ir uh, pieņemti pagājušā gada novembrī un kas skar kibernoziedzības apkarošanu. Šī stratēģija piedāvā veselu rindu pasākumu, un iedrošina sadarbību starp dalību valstīm, lai novērstu uh, šos uh, noziedzības uh, veidus. Tie ir uzbrukumi sistēmai, krāpniecība, bērnu pornogrāfija un pedofīlijas apkarošana. Internetā jādarbojas aktīvi, lai neutralizētu kibernoziedzību un lai palīdzētu, palīdzētu Eiropolam aktīvi darboties. Un paralēli. Uh, Uh, komisija sadarbojas gan ar represīvajām iestādēm, gan arī ar um, dažādiem sektoriem, lai reaģētu uz kiberkriminalitāti. Padome mm, decembrī 2008. gadā izteica mm, ieteikums sadarbībai starp privātiem un publiskiem un valsts aktieriem, lai apkarotu kibernoziedzību. Komisija arī vēlas veidot finanšu koalīciju Eiropā, lai apkarotu uh, pedofilijas un pornogrāfijas uh, izpausmas internetā. Ir jāapvieno uh, cīniņa valsts un uh, privāto aktieru pusē, lai samazinātu šo attēlu skaitu internetā, kas ir uh, šajā pedofilijas un pornogrāfijas jomā. Komisija aktīvi iesaistās, veidojot likumdošanu, veidojot minimālos standartus, harmonizējot likumdošanu. 2005. gadā 121 JG dokuments jācitē, tas ir vērsts pret noziegumu pret informāciju, kā arī 2008. gada uh, dokumenti par bērnu uh, izmantošanu un pedofilijas un pornogrāfijas izpausmē. Apkarojot šos fenomenus, uh, komisija aktīvi darbojas un komisija aktualizē un, un modernizē šos instrumentus. Un noslēgumā teikšu to, ka jāatceras, ka internets ir informācijas uh, avots, kas aptver visu pasauli. Eiropas Savienība nevar viena pati noteikt un reglamentēt uh, lietu attīstību. Tas tādēļ, tieši tādēļ komisija vēlas veicināt starptautisku sadarbību šai jomā. Un mēs šogad organizēsim sapulci, kurā piedalīsies starptautiskas institūcijas un arī Eiropas Savienības aģentūras, lai mēģinātu koordinēt mūsu aktivitātes un lai koordinātu starptautisko institūciju un Eiropas Savienības aģentūru darbību. Tas ir tas, ko es gribēju atbildēt Onahtainu kungam. Paldies! Priekšsādātāji. Lai uh, taupītu laiku, arī apvienošu papildu jautājumus. Tātad Nahtaina kungs uzdos jautājumu, bet tam tikau kundze un tad arī Doils kundze. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, gribu pateikties komisāram par atbildi, gribu uzdot papildus jautājumu. Jautājums būs par iebiedēšanu internetā. Parasti tie ir jauni cilvēki, bērni, kas cieš no šādas iebaidīšanas caur, piemēram, tādu vietņu kā Facebook palīdzību. Tā tad jautājums ir tāds, ko Eiropas uh, Savienībā ir paredzēts darīt, lai lielāka uzmanība tiktu pievērsta uh, šādai iebiedēšanai uh, internetā? Uh, Paldies, un tagad tikau kundzei vārds. Merci, madame la prezidam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, eh, komisāra kungs. Es gribētu uzdot sakojošu jautājumu. Kādus pasākums plāno komisija, lai dalība valstis varētu pieņemt eh, Eiropas padomas konvenciju par eh, noziedzību informatīvajā sektorā? Un kāds plāns ir? Uh, izveidotas komisija, lai uzlabotu cīņu pret kiberkriminalitātu un noziedzību. Kādas pasākums uh, komisija ievadīs, lai uh, ieviestu elektronisko parakstu? Paldies! Nākošais runātājs Doverkungs. Uh, Priekšsādātājs kundze es varētu pozitīvi vērtēt komisārs sniegto atbildi līdz šim, bet gribētu tāpat laikā lūgt, lai viņš parūpējas, lai cilvēku tiesības šajā jomā tiktu uh, paturēts prātā. Citiem vārdiem sakot, es esmu pilnībā par eh, to, ka mēs cenšamies izskaust kibernoziedzību, bet eh, tomēr nodrošināsim to, lai interneta pakalpojumu uzņēmumi nekļūtu eh, pārāk stingri pakļaut policijas spēkiem, jo ir cilvēki, kas izmanto internetu nekaitīgi savām vajadzībām. Paldies, vārds komisārkungam. Jā, Protams, jums ir taisnība, un es tūlīt pat atbildēšu uz šo jautājumu par cilvēktiesībām un cīņu pret kibernoziedzību. Protams, ka tur jābūt ļoti uzmanīgiem, lai veicot šo cīņu pret kibernoziedzību, lai tāpat laikā tiktu arī respektētas cilvēku tiesības. Un es, protams, esmu tikai par šo tiesību ievērošanu. Mēs uh, gatavojamies izstrādāt daudzgadu programmu 2010. līdz 2014. gadam uh, cīņai pret uh, kibernoziedzību. Tas būs kā papildinājums Stokholmas uh, darba kārtībai. Un es jau tev esmu norādījis atbildot Ņoktan kungam, ka vēlme izveidot šādu novērošanas centru Eiropa lietvaros, tas mums ļautu labāk uzraudzīt situāciju un koordinēt eh, Nacionālo uzraudzības iestāžu darbu, kuru uzdevums ir eh, uzraudzīt dažādas šaubīgas interneta eh, vietnes un kuras varētu būt avoti, no kuriem tiek iegūti pedofili vai pornogrāfiska in informācija, un jums ir pilnīgi taisnība, ka mums ir jāmācās, jāiegūst informācija par to, par tām metodēm, kā jaunas cilvēks piesaista šādām eh, šaubīgām, riskantām tīmekļa vietnēm un attiecīgi pēc tam pret viņiem eh, teik eh, veikti noziegumi, pārkāpumi. Tātad šīs vietnes tādā veidā tiek izmantotas. Vēlreiz gribētu uzsvērt, ka mums ir jāveic daudz apņēmīgāk šī cīņa, ņemot vērā tos riskus, kurus mēs labāk esam iepazinuši attiecībā uz interneta e, vietnēm. Un tāpat ir nepieciešama arī tāda finansiāla e, koalīcija e, cīņā pret pedofīlu un pornogrāfisko materiālu, kas tiek izmantots komerc nolūkos, un ir jācīnās pret šo parādību, pret šo attēlu pārdošanu, tirgošanu internetā, un uh, jācenšas arī uh, lokalizēt un sodīt šos uh, pārkāpējus. Es uh, ceru, ka uh, šāda kolīdzija arī tiks izveidot un uzsāks savu darbu uh, 2009. gada februārī. Tātad uh, tāda ir komisijas rīcības paredzēta šai virzienā. Paldies! Un tagad uh, uh Ailvard kunga jautājums par uh, teroristu draudiem. Komisār kungs! Ah, paldies. Tā tad atbilde uh, Alvard kungam. Uh, efektīva cīņa pret uh, terorismu un citiem uh, noziegumiem nozīmē, ka mums ir jāsņem atbilstoša in informācija uh, īstajā laikā, un tas ir liels uzdevums Eiropas uh, līmenī. Mēs esam centušies uh, veicināt informācijas iegūšanu un apmaiņu uh, dalībvalstu policijas dienas starpā. Uh, Uh, ietver lēmums, uh, kas tika pieņemts 2006. gada 18. decembrī. Um, tas bija Zviedrijas aicinājums, uh, lai visas dalību valstis līdz 2008. gada decembrim izveidotu kopīgu juridisko ietvaru un lai varētu ātri veikt informācijas apmaiņu starp dalību valstu policijas spēkiem. Šīs ietver lēmums prasa, lai dalība valsts politijas dienesti, kuras saņem kādu izmeklēšanas pieprasījumu, tālāk to apstrādā, izmantojot kritērijus, kādi tiek veikti, kādi tiek attiecina, izmantot attiecīgajā uh, nacionālajā valstī. Tātad pirmais elements šajā lēmumā. Otrais uh, ir 2008. Eh, gada 23. jūnija lēmums, kas paredz izstrādāt detalizētu mehānismu, lai varētu veikt īpašu datu apmaiņu, kategoriju apmaiņu, tātad par eh, pirkstnospiedumiem, par eh, DNS, par automašīnu, numurzīmēm, un tas viss, lai varētu veiksmīgi veikt izmeklēšanu kriminālu noziegumu gadījumos. Ehm, balstoties uz šo lēmumu, uz prīmas lēmumu, komisija arī nodrošina zinām pieeja DNS bāzei un pirkstnospiedumu bāzēm, lai varētu pārbaudīt eh, šos datus. Un ir eh, interesanti, ka šis eh, padoms lēmums paredz pieļaut tādu ļoti efektīvu šo minēto datu apmaiņu. Tātad no Eiropola, no savas uh, puses arī Eiropolam ir ļoti svarīga loma spēlējama. Uh, Eiropola informācijas uh, sistēma ļauj dalību valstīm konstatēt vai citu dalību valstu kārtības aizsargāšanas spēkiem ir kaut kāda operatīva svarīga informācija. Protams, ir lai Eiropa varētu spēlēt savu lomu, ir nepieciešams, lai dalību valstis attiecīgi dod informāciju šai Eiropol uh, informācijas datu bāzei pietiekamā un vajadzīgā veidā. Uh, šobrīd uh, mums ir nepieciešams izstrādāt uh, jaunas pasākuma programmas, lai notiktu šī informācijas apmaiņa un Eh, tātad mums būs jauna eh, programma, eh, piecu gadu programma. Un šajā programmā būs nepieciešams paredzēt saskaņot, koordinēt informācijas apmaiņas kārtību. Šajā programmā, piecu gadu programmā, ir jāiekļauj Eiropas Savienības stratēģija informācijas pārvaldības jomā. Protams, informācijas apmaiņas arī ietver arī personas datu aizsardzības aspektu. Eh, šai stratēģijai jānodrošina globāla pieeja informācijas apmaiņā, kas savukārt atbilst policijas eh, dienestu vajadzībām, un tas jābalst uz sistēmas savietojamību tīri tehniskā līmenī. Tātad šie ir eh, galvenie elementi manā atbildē Alvarda kunga, kungam. Ja, Arī šoreiz papildu jautājumus grupēsim. Vispirms jautās Ailvarda kungs, tad Doilas kungs, tad Rubika kungs. Vispirms Ailvarda kungs, lūdzu vārds jums. Es gribu pateikties komisāram par atbildi. Man ir ļoti īss papildu jautājums, priekšsādātājs kundze. Ko Eiropas Savienība dara, lai konfiscētu teroristu īpašumā esošās finanses Eiropas Savienībā? Uh, un cik šobrīd Eiropas Savienībā ir tādu uh, finanšu līdzekļu biroju, kas darbojas. Paldies, Dāles kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu, lai komisārs mums pastāsta, vai Visas 27 dalībvalstis ir gatavas pilnībā sadarboties šajā informācijas apmaiņas jautājumā starp tiesību sargājušajām iestādēm. Ja ne visas, tad kuras no valstīm uh, ir atturīgas? Vai īrijas valdība ir prasījusi izņēmumu pozīciju šajā jautājumā? Rubikungs. Paldies, priekšstādātājs kundze. Komisāra kungs vēlas uzdot jautājumu, vai ir eh, drošības un koncepts izstrādāts eh, teroristisko uh, uzbrukuma gadījumā, kas skartu kodola spēkstacijas. Komisāri, jums vārds atbildē. Sur uh, la saisie des biens. Par, par finanšu līdzekļu konfiscēšanu, ja tie ir nelegāli iegūti. Ces trafics dažādu nelegālu tirdzniecības operāciju rezultātā. Šobrīd mēs, protams, pētām šo līdzekļu esamību. Šeit jāpiemina tiesnesis Anri Brūgers, kura uzdevums ir pāraudzīt programmu SWIFT, kas tieši izsako terorismu finansēšanas ķēdes. Drīz es saņemšu no viņa izpētes secinājumus. Eiropas Savienība ir saņēmusi informāciju jau no trak programmas, kas arī pēta terorismu finansēšanas ceļus. Tiesnesis Brūgers no savas puses uzraudzīs arī to, lai tas viss tiek darīts ņemot vērā personu datu aizsardzību. Man jāsaka, ka tas izpēt rezultāti mums palīdzēs veikt šo nelegāli iegūto līdzekļu konfiskāciju. Ja reiz ir tādi cilvēki, kas nelegāli iegūst līdzekļus. Tālāk par informācijas apmaiņu. Es jau jums teicu, ka Eiropola informācijas sistēma varētu būt daudz labāka, ja dalība valsts tajā ieguldītu informāciju ar lielāku uzticību un caurskatāmāk nekā tas ir dalīts līdz šim. Mēs pie tā strādāsim. Tas ir viens no maniem prioritārajiem problēmu jautājumiem. Es esmu nobežījies par to, kā radīt šo savstarpējo uzticību starp dažādiem tiesību sargājušiem iestādēm Eiropas Savienībā, lai informācijas apmaiņa notiktu daudz efektīvāk nekā līdz šim. Es neesmu dzirdējis par izņēmumu klauzulu, kas būtu prasīta šajā jomā. Man šķiet, esmu līdz ar to atbildējis uz jūsu jautājumu. Tik uzdots jautājums par draudiem kodola stacijām. Mēs strādāsim pie teksta par kritisko infrastruktūru, kur noteikti jāmin ir kodolelektrostācijas, atomelektrostācijas Eiropas komisija piedāvā šo tekstu tādēļ, ka uzskata, ka tas palīdzēs labāk uzraudzīt mūsu kritisko infrastruktūru. Paldies! Tagad pāriesim pie pēdējā jautājuma, kas uzdots Barokungam Tas ir Frāna Sākunga jautājums par imigrācijas politiku Eiropas Savienībā. Voilà, alors je réponds à, euh... Tā tad es uh, atbildu Frankas kungam. Tāda vispārēja pieeja globāla uh, migrācijas politika tika pieņemta 2006. gadā un tā sniedza atbildi izaicinājumiem, kādus uh, migrācija nostāda Eiropas Savienības priekšā, un atbildi bija tāda, kopēji globāli. Un uh, tas nosaka, ka tiek pastiprināts un padziļināts dialogs ar trešajām valstīm, un tas skar visas uh, migrācijas dimensijas, tiek veidotas uh, partnerattiecības, lai labāk pārvaldītu migrāciju. Un uh, ļoti konkrēti ir šī pieeja globalizācijas uh, izaicinājumu radītajai migrācijai? Un komisija atbalsta sadarbību ar trešajām valstīm migrācijas un patvērumu meklēšanas jautājumos. Piemēram, programma AENAS jānosauc. Uh, Tā ir finansējusi vairāk nekā 100 uh, projektus no 2004. līdz 2006. gadam, vai arī tās programmas, kas ir pēc tam uh, veidotas migrācijas un patvērumu meklēšanas uh, laikā 2005 miljoni bija piešķirt šīm programmām no 2007. līdz 2010. gadam raugoties uz šīm ikgadējām programmām, starp tām daudzas ir tādas, ko piedāvā ievesta dalība valstis, sadarbojoties ar trešajām valstīm. Piemēram, aina programmas izmantojot Spāņu Marokas projekts tika finansēts par sezonas darba spēka piesaistīšanu. Benshiman province Marokā sadarbojās ar uh, Spānijas lauksaimniekiem. Un tāpat šī programma atbalsta, piemēram, Spānijas un Kolumbijas sadarbību, lai tādu uh, riņfeidu migrāciju uh, vadītu. Un arī tādi pagaidus uh, pasākumi tiek īstenoti, lai uh, iesaistītu darbu spēku. Tas skar Portugāli. Uh, un zaļā rāga valstis, kā arī kaptevērte iedzīvotāji tiek informēti par legālās migrācijas iespējām. Papildus šīm programmām, geogrāfiskajam finansējumam dažādās programmās, mēs izmantojam arī kaimiņu attiecību un partneru attiecību programmu finansējumu, un līdz ar to mēs varam tā konkrēti pievērsties šai globālajai migrācijai. Piemēram, Eiropas komisija atbalstīja informācijas centra izveidi malītas informē par migrācijas un migrācijas vadības problēmu. Dažas Eiropas Savienības dalībvalsts ir ļoti plaši iesaistījušās šī projekta īstenošanā. Un tagad par tādu globālu pieeju. Komisija piedāvāja izmantot jaunus instrumentus, lai veicināt sadarbību ar trešajām valstīm. Un arī, lai uh, šo radīto sinerģiju labāk izmantot, kas ir radusies komisijas dalībās un trešo valstu sadarbības rezultātē. Tātad mums tagad ir partnerattiecības mobilitātei, tas ir kāds jauns instruments, ko Eiropas uh, Savienība ir izveidojusi un izmanto pat labam kādu pilotu projektu īstenošanai. Tas ir arī uh, mobilitātes pilotu projektu īstenojums. Tas atbalsta ļauj mums uh, īstenot dialogu, sadarbojoties Eiropas Savienībā ar trešajām valstīm, migrācijas, legālās migrācijas jomā, attīstībā, uh, profilaksē un samazinot arī nelegālo migrāciju. Mēs esam parakstījuši arī pirmās partnerattiecības līgumus ar, uh, starp Eiropas Savienību un Zaļā Ragzala, kā arī ar Moldāvijas Republiku šīs partnerattiecības formulē konkrētus sadarbības priekšlikumus, piemēram, sadarbojoties ar Zvaigznes Portugāli, piedāvā parakstīt jaunu protokolu un tas aizvietot eksistējošo protokolu par uh, pagaidu darba iespējām, uh, kādas ir zaļā ragi dzīvotājiem strādājot Portugālē. Ir arī citi instrumenti, ir bilance, um, kas sastādīta par migrāciju. Tā uh, analizē uh, un vāc datus par šo migrāciju, kā ir arī sadarbības platformas, lai apvienot trešās valsts, ko uh, pārstāv. Uh, Um, dažādu fondu izmantotāji un uh, īpaši migrācijas jomā jānorāda uz sadarbības uh, platformu Etiopijā. Tā tika izveidot pateicoties Lielbritānijas iniciatīvai. Tāpat arī ir plānots uh, šāds projekts Dienvidāfrikā. Un visbeidzot šis atpakaļatgriešanas fonds var palīdzēt dalībvalstīm trešajās valstīs. Uh, aktīvi darboties un izmantot tos pasākums, kādi ir pirms izbraukšanas. Līdz ar to tiek veicināta pilsoniskā sabiedrība, tiek veicināta e, izglītība un uh, tas skar gan mērķvalsts, gan arī otrādi tās personas, kas atgriežas savās izcelsmes valstīs. Uh, Tātad, dāmas un kungi deputāti, es jums sniedzu veselu kārtu piemēru, bet gribu teikt, ka esmu absolūti pārliecināts par to, ka ir nepieciešams Eiropai vadīt šo migrācijas plūsmu un izmantot šo globālo pieeju, tas saista migrāciju un attīstību, un tas atļauj patiesi tādu koncentrētu migrācijas vadību, un es domāju, ka pie tā mums vajadzētu pieturēties to uzturēt, un tas uh, nākotnē migrācijas uh, vadību Eiropā padarītu par piemēru visai pasaulē. Paldies! Priekšsēdētā, jā, apvienoši visus jautājumus. Uh, sākumā Franks kungs un pēc tam Börka kungs. Senior, eh, senior jā, paldies vicepriekšsēdāja Baro par jūsu atbildi. Piekrīt jums, piekrītu jums eh, tai apstāklī, ka nevaram būs pilnīgi apmierināti. Mums ir jābūt neapmierinātiem ar tiem instrumentiem, kas gan ir mūsu rīcībā, bet nav pietiekumi. Nelegālā migrācija notiek aizvien vēl. Uh, un cilvēki tiek vienkārši pārvietoti. Ir tādas teritorijas, kur ir ļoti plaša migrācija, it īpaši vidusjūras reģions Itālija, Francija ir slēgus divpusējos sadarbības līgums. Tas ir būtiski, bet ne visas dalībvalstis tā ir rīkojušās. Vajadzētu, lai komisija šajā jomā vēl vairāk strādā un nezaudē entuziasmu. Mums tagad patiesi ir jādarbojas aktīvi. Priekšstādātāji, lūdzu, esiet precīzi, nevarot jūs uh, uh runāšanai atvēlēto laiku. Nākošais runātais Borkungs. Paldies. Uh, jautājums Eh, būs par eh, humanās palīdzības elementu un eh, cilvēktiesību respektēšanu. No īrijas kādu personu nesen deportēja, neskatoties uz to, ka šī cilvēka meitu atgriežoties varētu pakļaut uh, dzimumu orgānu uh, izkropļošanai. Mēs uh, Zinām, ka šāda praksa dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs vēl joprojām nav nelegāla, un varbūt mēs varētu aicināt dalībvalstis tomēr vienoties šajā ārkārtīgi svarīgajā jautājumā. Paldies, vārds komisāru kungam. Jā, atbildēšu Franka kungam. Jā, mēs darām visu iespējamo, un es daru visu iespējamo, lai izveidot kopīgu pieeju. Uh, Uh, sadarbībai un lai nodrošinātu mobilitāti visā Eiropas sabiedrība, Savienībā un arī trešajās valstīs. Jā, ir dažas dalība valsts, kurām ir izdevies noslēgt šīs divpusējās vienošanās, bet ir nepieciešams, lai tas viss būtu tā arī visā Eiropas Savienībā. Un jums ir taisnība norādot uz uh, šo nelegālo imigrāciju un riskiem, uh, tieši tāpēc, ka netiek labi organizēta legālā imigrācija. Uh, Šīs gadījums, ko jūs minējāt, cienītais deputāta kungs, uh, ir uh, piemērs, kas rāda, ka šī atpakaļ atgriešanās politika ir jāveic konkrēti raugoties uz katru gadījumu. Nevar cilvēku aizsūtīt atpakaļ uz trešo valsti, kurā viņam atgriežoties ir drauda viņa dzīvībai un vai veselībai. Tā tad ir diferencēti jāpiet jautājumam. Jautājums ir, protams, vienmēr bijis pretrunīgs, bet pieņemot, ka tas tiks pareizi transponēts dalību valstu likumdošanā, tas ļaus tomēr labāk uzraudzīt to, kā šī atpakaļ atgriešanās politika tiek īstenota. Un katrā ziņā es ļoti uzmanīgi sekošu šim procesam. 38. līdz 50. jautājumam uz tiem tiks atbildēts rakstiski. Tagad mēs pārējām pie jautājuma, kas ir adresēts Makrīvī kungam, komisāram. Pirmais jautājums ir um, Čelakas kunga jautājums par uh, tā sauktu slēgto profesiju atvēršanu. Paldies. Wherever in the context. Komisijai nav šās uh, vispārējais mērķis, un tas ir iekšējā tirgus jautājums. Uh, un tas nosaka, ka ir nepieciešams nodrošināt šādu profesiju atvērtību, lai nodrošinātu mobilitāti Eiropā. Uh, protams, ka šo profesiju atvēršana tikai pozitīvi ietekmētu Eiropas uh, politiku. Pakalpojumu direktīva prasa, lai dalību valstis uh, veiktu skrīningu uh, Uh, tām prasībām, kas tiek attiecināts zināmām uh, profesijām, jo ir dažkārt dažādi ierobežojumi. Ir tāpat prasīts, lai tiktu izvērtēta uh, dažādu kritēriju atbilstība. Līdz 28. decembrim 2009. gadā dalību valstīm būs jāiesniedz komisijai ziņojums par šī skrīninga un izvērtēšanas rezultātiem. Un tas Eh, dos eh, iespēju izvairīties no iespējamām negatīvām sekām, atverot dažas noslēgtajām eh, profesijām. Balstoties uz šiem valstu ziņojumiem, komisija un dalība valstis veiks savstarpējas izvērtēšanas procesu un pārunās, kādas izmaiņas nepieciešams dalību valsts likumdošanā. Līdz 28. decembrim 2010. gadā komisija nāks klajā ar kopsvilkumu ziņojumu Eiropas parlamentam un padomei pār eh, šīs savstarpējās izvērtēšanas rezultātiem. Protams, eh, prasības eh, attiecībos regulētajām profesijām tiks pārnāts šajā kontekstā. Lai tik nodrošinātu iekšējā tirgus funkcionēšana, šīs profesijas tiks atvērtas gadījumos, ja valsts uzliek nepamatotus ierobežojumus. Tālāk runāt par konkurences jomu. Komisija cenšas stimulēt uh, arī konkurētspējas pārskatu attiecībā uz šiem noteikumiem dalībvalstīs. valstīs Eh, ir paredzēti divi komisijas ziņojumi par eh, konkurences profesionālo pakalpojumu jomā. Eh, valsts iestādes ir lūgtas izskatīt šo situāciju konkurences noteikumu ietvaros un jānodrošina mazāk ierobežojoši pasākumi šo mērķu sasniegšanai. Paldies! Un tagad uzklausīsim jautājumus visus kopā. Vispirms Anģelākas kungs, pēc tam Rubika kungs un tad Doilas kungs. Lūdzu, Anģelākas kungs kā pirmais jautājumu uzdotājs. Paldies! Priekšstādātais kundze, komisāra kungs, tās, ko komisija grib aizsākt, tas nozīmē, ka tiek radīts kopējs tirgus šiem reglamentētajiem amatiem un liberalizēt to, bet ir daži tādi amati, kur, piemēram, ir kvotas ieviestas, nu, piemēram, atļauja um, darbam, kā taksometra šofers, tas bieži vien ir reglamentēts, vai arī, teiksim, aptiekas. Uh, šajā uh, ziņā ir dažādi pasākumi. Es gribētu vienkārši dzirdēt, ko komisārs par to domā. Paldies! Rūbekungs nākošais. Paldies, priekšsēdētājkungs. Vai jūs domājat, ka zināšanas par uh, lokālo, teiksim, īpatnību un geogrāfiju ir nozīmīgas, lai šādus amatus varētu veikt? Paldies. Nākošā runātāja Doilsko. Thank you. I, I'm not... Paldies. Es Nezinu, vai dažādi derību slēdzēji, piemēram, e, un totalizātoru īpašnieki arī ir slēgts profesiju pārstāvji. Es nezinu, kur šīs debatas, cik tā tās ir attīstījušās. Es zinu, ka komisāra biroja strādā pie tā. Uh, Un otrkārt gribētu jautāt par uh, kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu un izvērtēšanu. Vai mēs salīdzinām līdzīgas profesijas dalību valstīs, jeb pilnīgi atšķirīgas? Un kāds progress panākt šajā jautājumā? Paldies! Komisāra kungs, uh, jums vārds atbildē. Šeit tika pieminēti divi atsevišķi jautājumi Viens ir par pakalpojumu direktīvas aptvērumu, otrs ir par profesionālā kvalifikāciju regulu. Pakalpojumu direktīvas aptvērums aptver visus pakalpojumus un ir tikai daži izņēmumi, tie ir ļoti ierobežoti. Jautājums par aptiekāriem, ko pieminēja Angelakis kungs. Šeit varētu teikt, jūs varbūt zinat, ka uh, ir tiesvedības process attiecībā pret vienu dalībvalstu šajā jomā. Par jautājumu par savstarpējo atpazīšanu. Katrai dalību valstī, kā nosaka regula, ir jāpārskata saviekšējie noteikumi. Līdz šī gada 28. decembrim tas ir jādara, pēc tam būs kopīga izvērtēšana, lai redzētu, kurā valstī šis jautājums risināts proporcionāli, kurā nē. Atbild uz Zoils kundzes jautājumu var teikt, ka šo te derību slēgšanas totalizatoru profesionāļu jautājums nav atrisināts vismaz 15 dalību valstīm šobrīd. Ir zināma tiesvedības tradīcija šajā jomā, ir daži tiesas spriedums, kuriem varam balstīties. Šie jautājumi ir jārisina. Dažādi tiesvedības procesi pret dalībvalstīm šajā jomā ir sasnieguši dažādas attīstības posmus. Ir iespējami arī nākotnē pārkāpumi šajā jomā. Paldies! Labi, paldies! Pāriesim pie 52. jautājuma, ko uzdod Georgios Papastamkus par kredītreitinga aģentūrām. Komisārkungs. President, the commissioners. Priekšsādātājs kundze komisija ir ļoti cieši sekojusi kredītreitinga aģentūra darbam pēdējo gadu laikā. Pēc parlamenta rezolūcijas 2004. gada februārī komisija ļoti uzmanīgi izskatīja, kādu likumdošanas pasākumu būtu nepieciešama, lai regulētu kredītreitinga aģentūra darbu. Atbilstoši komitejas sniegtiem atzinumam 2005. gadā no Vērtspirka komitejas 2006. Eh, gadā tika izstrādāts eh, komunikē par kredītreitinga aģentūrām. Tur ir norādīts, ka eh, notiek pašregulācija kredītreitinga aģentūra vidū un tāpat pastāv arī rīcības kondukts, ko, kodeks un tomēr nepieciešama vēl konkrēta pasākuma risinājuma attiecībās kredītreitinga aģentūrām. Ir nepieciešams uzraudzīt uh, komisijas veiktos pasākumus. Komisija lūdz CESR uzraudzīt šī rīcības kodeksa ievērošanu. Tāpat laikā komisija norādīja savā paziņojumā, ka tā varētu apsvērt tālāk likumdošanas rīcību, ja būtu redzams, ka šī atbilstība Eiropas Savienības noteikumiem vai rīcības kodeksam būtu neatbilstoša. Un ja tiktu konstatēts nopietnas problēmas tirgus darbībā, un finanšu krīze arī atspoguļo šīs kredītreitīga aģentūras jaunā gaismā un radās tāda milzīga uzticamības krīze. Šī krīze sarežģīts, sarežģīta izpausme. Kredītreitīga aģentūras, protams, ir saistīts ar tām problēmām, kas radās hipotekāro kredītu tirgu. Un jāsaka, ka šīs kredīta reitinga aģentūras strādāja neatbilstošā veidā un nenodrošināja pietiekamu caurskatāmību savam darbam. Un uh, arī paša aģentūra iekšējā pārvaldība nevienmēr bija apvienošana. Šī hipotekārā krīze uh, demonstrēja, ka kredīta reitingu aģentūru uzraudzība ir jāstiprina, tāpēc 2008. gada jūnijā uh, tika paziņots, ka komisija veiks regulējošu darbību šajā jomā, un 12. novembrī 2008. gadā komisāra kolēģija pieņēma priekšlikumu, ka kredītreitinga aģentūru regulēšana ir jāizskata parlamentam padomai. Euh, Godātie klātesošie, uzdosim divus jautājumus. Pirmo uzdos papastamkos kungs, otro Riāna kungs. Priekšstādātājs kundze, komisāra kungs. Jūs pats 2006. gadā atbildējāt uz jautājumu, ko es pats uzdevu, un jūs toreiz pavisam skaidri teicāt, ka komisijas uh, norādījumi un arī uh, regulēšanas iestādes uh, pārstāv tādu viedokli, ka komisija neplāno jaunas likumdošanas priekšlikumus par reitinga aģentūrām. Tātad, uh, Pēc tam iestājas lielā finanšu krīze, un tagad jūs ierodaties ar tādu domu, jā, ir būtiski, ka mums ir uh, stingri um, regulēšanas ietvari. Jā, protams, tāda ir nepieciešama. Mans jautājums, vai jūs piekrītat tam, kā šeit pietrūka komisijas darbības šajā jomā? Paldies. Nākošais runātājs ir Jānkungs. Thank you. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es zinu, ka komisārs nāca klajā ar priekšlikumiem par kredītreitinga aģentūrām un uh, arī par citiem pasākumiem, kas būtu veicami iekšējā uh, finanšu tirgu, lai izvairītos no krīzes, lai pirmkārt iziet no tās. Bet jautājums ir tāds, ko komisija tieši piedāvās, lai uzlabotu ekonomisko izaugsmi, tīpaši MVU sektorā, kas ir īpaši svarīgs sektors. Uh, aizvien vairāk e- Eiropas Savienības dalību valsti slīkst recesijā, MVU ir svarīga loma šeit. Lūdzu vārds komisāram atbildēju šiem jautājumiem. Atbildēšu pavs Tamkas kungam. - 2005. gadā mēs teicām, ka kreditreitinga aģentūras tiks uzraudzītas 2007. gadā, kad notika subkrājuma krīze, subkrājuma krīze, kad tā sasniedz savu augstāko punktu, tad mēs redzējām, ka hipotekārās krīzes apstākļos kredītreitinga aģentūras nepilda savu vajadzīgo lomu. 2007. gada decembrī es rakstīju vēstuli Cēsar un citām uzraudzības iestādēm, uh, Un e, lūdzu viņu ieguldījumu šajā jautājumā. Pēc tam savās runās es teicu, ka patreizies situācijas saglabāšana nav variants. Līdz ar to esam nākuši klē ar komisijas priekšlikumu 2008. gadā, kā jau es teicu. Šobrīd e, padomas ministri un Eiropas parlaments debatē par šiem jautājumiem. Agrāk kredītreitinga aģentūru uzraudzība bija pietiekama, bet šobrīd apstākļi ir mainījušies. Pagājušā gadsimtā bija kāds cilvēks, kurš bija daudz uh, slavenāks nekā es. Uh, viņš teica, kad mainās fakti, mainamies arī mēs. Es viņam piekrītu. Rainkungs uzdeva jautājumu par to, ko mēs darām finanšu regulas ietvaros. Es e, jau pieminēju šo regulu atbildot uz šo jautājumu par kapitāla prasību direktīvu. Jūs jautājat, ko Eiropas Savienība dara, lai risinātu problēmas reālajā ekonomikā. Finanšu regulā ir bijušas vājās vietas un trūkumi, kurus esam centušies aizpildīt. Rankungs droši vien zina, ka pēdējo mēnešu laikā Eiropas komisija bija kā centrālā svira koordinētas e, pieejas izveidošanā, lai veidotu finanšu stimulus. Eiropas, e, Eiropadomu pieņēma decembrī e, kopēju pārskatu par šiem stimuliem. Katrai dalībvalstī Protams, ir jāizstrādā savi stimuli, kas ir vispiemērotākie tās apstākļiem. Šis lēmums tātad ir valdības rokā, bet Eiropas komisija šeit uzņemas tādu kā pakotnes uzraudzības lomu. Mēs kopā ar citiem Eiropas spēlētājiem skatīsimies, kā attīstīsies notikumi un piedāvāsim jaunus pasākumus. Bet dalību valstu uzdevums ir stimulēt uzņēmējdarbības vīdu, mazo video uzņēmumu darbību, ja izmantojot tos dokumentus, kas mūsu rīcībā ir, piemēram, Eiropas uzņēmumu statūtus. Tādējādi mēs ceram vērst negatīvās tendences par labu Eiropas Savienībā. Paldies! Un tagad Mičela kunga jautājums par finanšu krīzi. Komisārkungs, lūdzu, vārds jums. Uh, ekonomiskā krīze uh, liek Eiropas uh, valstīm un valdībām rīkoties elastīgi un ar apņēmību, kā jau Barozo kungs to norādīja. Nesen pieņemtajā Eiropas atvesļošanas plānā. Lai demonstrētu šo elastību, komisija nāks klajā ar priekšlikumu paketu par valsts parīdzību, lai varētu pātrināt valsts iepirkuma procedūras 2009. un 2010. gadā attiecīgiem projektiem, un dalībvalsts tiek lūgtas veikt korektīvu darbību pārliecīga deficīta gadījumos, lai nodrošinātu šo ekonomisko atvesļošanos Šī elastība nenodrī, nenozīmē, ka komisija maina iekšējā tirgus noteikumus. Organizēta pieeja un vienotā tirgus pārskats šie soļi ir jāturpina tālāk. 16. decembrī 2008. gadā tika izstrādāts progresa ziņojums vienotā tirgus pārskats, un tas izsagaismoja vairākus pasākums, kādi tiek plānoti Eiropas ekonomikā. Uh, Eh, tiek pastiprinātas uh, eh, līgumslēdzēju tiesības, uh, tāpat tiek stiprināta uh, mazo video uzņēmumu uh, situācija. Uh, tiek strādāts pie uzraudzības uh, ietvaru, lai mazinātu turpmāk krīžu risku. Uh, visām Eiropas institūcijām ir jāsadarbojas, lai uzlabotu arī banku noguldījumu drošību. Uh, un uh, lai finanšu institūcijas nākotnē uzņem, neuzņemtos pārliecīgu risku, un tāpat arī uh, ir jāstrādā pie kredītreitinga aģentūra rīcības uh, regulēšanas, un tas parāda, ka Eiropa var sniegt konkrētu atbildi. Padomu turpmākajos mēnešos centīsies definēt, kā vajadzētu reformēt turpmāk likumdošanas ietvaru. Nepieciešama stabilāka sistēma, kas labāk uh, atbilst vajadzībām veikt finanšu tirdzniecības darījums. Tam visam ir nepieciešama labāka sadarbība un koordinācija nacionālā līmenī, jāizvairās arī no protekcionismu. Ir tāpat nepieciešams stiprināt kapitāla alokācijas iekšējā tirgū principles. Iekšējā tirgus pamatprincipi nav mainījušies, gluži otrādi. Eiropas iestāžu kompetence ir vajadzīgāk nekā jebkad agrāk. Pasākumi krīzes risināšanai ir pieņemta Eiropas līmenī, mēs eh, pamatojamies uz nediskriminācijas proporcionalitātes principu. Piemēram, ir izstrādāts jau ietvars dalību valstu glābšanas plānam, eh, kas papildina dalību valstu rīcības plānus. Šie glābšanas plāni palīdz vismagāk skartajām dalību valstīm uzlabot uzņēmē darbības vidu. Tas ir būtisks instruments, kas palīdz mazināt finanšu krīzes ietekmi uz ekonomiku kopumā. Un tagad uzdosim divus jautājumus. Mičelkungs un Kāmras kungs uzdos jautājumus. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es ceru, ka komisāra balss nav vēl pārliek nomocīta. Gribētu pateikties komisāram par atbildi un pateikt, ka esmu priecīgs dzirdēt, ka protekcionisms neiezaksies pa sētas durvīm. Ja tas tā būtu, tad nebūtu nekādas atlapšanas Eiropā. Es gribētu aicināt komisāru sākt runāt par šo atveseļošanu, nevis tikai cerēt par to. Pirms kādu laiku prezidents Trišē izteicās, un tas ir atspogļots šodien presē, teica, ka 2010. gadā būs šī atveseļošana. Es gribētu, lai arī komisārs sāk runāt par nākotni, lai nezustu cerību. Es gribētu, lai jūs runājat par to, ka Eiropai ir iespēja būt konkurētspējīgam. Priekšsēdētāja aicina ievērot atvēlēto laiku. Krolī kungs lūdzu, nākamais papildi jautājums. Jā, paldies priekšsēdētāja kundze, paldies komisāram par atbildi. Es domāju, ka var dot jums padomu, iedzeriet nedaudz viskiju ar karstu ūdeni un tas jums palīdzēs atgūt balsi par jūsu atbildi attiecībā uz ekonomiskās atvesļošanas plānu. Pēdējos mēnešos mēs redzam, ka ir bijis koordinēta rīcība, kā izvirzīt kā tāds galvenais veids krīzes atrisināšanai. Mans jautājums, vai e, ir kādi plāni, kā sadarboties ar jauno ASV administrāciju, ar Baraku Obamu priekšgalā, lai redzētu, kā mēs koordinēti varētu rast globālu risinājumu krīzē? Paldies, vārds komisāru kungam! Protams, es piekrītu Mičela kunga teiktiem, ka protekcionisms nav risinājums. Esmu pārliecināts, ka ir daudz dalībvalsts, kuras iespējams saskata iespēju iesaistīties kaut kādos protekcionistiskos pasākumos, bet es gribētu teikt divas lietas. Pirmkārt, mēs būsim ļoti uzmanīgi un uh, centīsimies novērst jebkādus pasākumus, kas varētu būt pretēji uh, Eiropas Savienības uh, nosacījumiem un otrām kārtām. Es uh, zinu, ka uh, šāda rīcība, protekcionisms tikai pasliktinātu ekonomisko krīzi, paildzinātu to un varbūt, ka ir tie tādi, kas arī nepiekrišķē nostājai otrām kārtām. Uh, Gribu piekrist arī Mičelkungam, kad viņš teica, ka, ka vajadzētu izlīdzsvarot šo negatīvo runāšanu par ekonomikas lejupslīdi un uh, ka tik tiešām ir nepieciešams tāds līdzsvarots uh, realisms, lai neatspūgļoties tikai pesimisms. Pasauli, kurā mēs dzīvojam, vai tā ir mūsu valsts vai kāda cita valsts, es baidos, ka visur ir uh, valdījusi tāda zināma nolemtība un visu laiku uh, tiek runāts tikai par uh, ekonomiskās leipsnīdas negatīviem aspektiem. Mums, jā, ir nepieciešams tāds līdzsvarots realisms, tiek veikts arī prognozes un, jā, ir nepieciešams līdzsvars starp šo pārlieko pesimismu un realismu. jo uzticība, uzticamība ir ārkārtīgi trausla lieta un ir vajadzīgs ilgs laiks, vai lai varētu to atkal uh, atjaunot. Kaut gan sagraut to var vienā mirklī. Un uh, Eiropas centrālās bankas prezidents, uh, kurš izstrādāja manis minēto dokumentu, uh, ir paredzējis pasākums Bet tik tiešām ir jārūt šis līdzsvars. Kraulīkungs uzdev ļoti pamatot jautājumu par to, kādi plāni mums ir pārunāt šos ekonomiskos un finanšu jautājumus ar jauno ASV administrāciju. Mums ir ļoti stingrs protokols. Attiecībā uz ASV administrāciju, kas ir pārējais periodā, Un, uh, um, bet tikko šī jauna administrācija būs stājusies uh, spēkā, mēs noteikti uh, sazināsimies ar jauno um, finanšu ministru kases pārzini un noteikti centīsimies rast atbildes uz ekonomiskiem jautājumiem un uh, turpināsim dialogu, kas jau visu laiku ir noticis. Tātad tikko, kā Amāmas uh, administrācijas stāsies spēkā, mēs uh, kontaktēsimies ar saviem jaunajiem partneriem atbilstošā, atbilstošā amatpersonā. 54. jautājums un pārējie jautājumi uz tiem tiks sniegts atbildes rakstiski, un tagad mēs pārtraucam sēdi līdz pulksten deviņiem.